vairāk, eh, jo eh, tādas rafinētākas metodas izmanto noziedzīgajā pasaulē, eh, jo labākām un efektīvākām ir jābūt arī mūsu sistēmām, lai cīnītos pret šiem viltojumiem. Jā, ja Mana valsts vēl nav Schengens zonā. Es ceru, ka tas ļoti drīz notiks, bet es gribēju parūpēties par visu Eiropas pilsoņu drošību. Un katram pilsonim ir jājūtas pasargātam, vai nu pateicoties sistēmai FADO, un ja tas nav iespējams, tad varbūt pateicoties citām, tad citas sistēmas būs jāizveido. Paldies, tagad Šons Kungs uz minūti. E, Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu e, šo projektu, ar ko kolēģi mūs iepazīstināja. Gribēju pateikties referents kundzei par visu ieguldīto darbu. Viņa ir uh, strādājusi patiešām ļoti smagi. Drošība ir visu Eiropas Savienības dalību valstu interesēs. Dārgie kolēģi, jāpiemina vēl kas. Pateicoties FADO, mēs varēsim padarīt Frontex aģentūru spēcīgāku, un eh, tā šajā jomā, protams, spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Frontex uzdevums ir kalpot visai Eiropai drošības interešu vārdā. Diemžēl mēs esam piedzer, pieredzējuši arī ļoti bēdīgus eh, gadījumus, ņemot vērā trūkums mūsu drošības sistēmās. Un Pateicoties Eiropas Savienībai, Polijā tagad pilsoņi jūtas drošāk. Mums ir jāparūpējas, lai visās dalībvalstīs būtu šī sajūta dzīva. Paldies! Tagad došu vārdu Dālī kundzei lūdzu. Komisijas vārdā. So thank you for this work. Paldies par šo darbu, cienītāji Metzolas kundzei, un paldies eh, par debatēm. Kā jau es pieminēju, tad um, autentisko un viltoto dokumentu sistēma palīdzēs nodrošināt augstu drošības līmeni Eiropas Savienībā un pastiprinās eh, pārbaudes pie ārējām robežām. Galīgā politiskā vienošanās par komisijas priekšlikumu uh, paredz būtisku uzlabojumu pašreizējā sistēmas darbībā un veicina e, pastiprināt cīņu pret viltotiem dokumentiem un krāpšanos ar identitāti. Tāpat arī daudzi godātie deputāti atsaucās uz robustu datu aizsargāšanu un pamattiesību aizsardzībām. Ņemot vērā debats, es sagaidu pozitīvu balsojumu par gala kompromisu. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu eh, referentē Metsols kundzei un noslēguma vārdiem. Grazie, Aldarbohra, sur prezident. Grazie. Paldies komisārai Dālī. Nu, es ļoti rūpīgi sakoju līdzi debatēm. Es vēlētos arī uh, pateikties par vienbalsīgo atbalstu šim tiesību aktam. Ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, par ko tad mēs runājam. FADO ir sistēma, kas ir izveidota, lai atbalstītu Eiropas eh, Savienības dalību valstis, daloties informācijā, kas notiktu ātri, kā ātri varētu apmainīties ar eh, viltotu dokumentu attēliem. Šādu dokumentu izmantošana ir pieaugusi Eiropas Savienībā pēdējo gadu gaitā, un kolēģis to arī norādīja īpaši e, pavisam nesenā pagātnē, un tad nu ir būtiski, lai mēs rīkotos. Viltošanas metodas mainās, tamdēļ mums vienmēr ir jābūt soli priekšā krāpniekiem. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt labāku aizsardzību pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Uh, saglabāt arī brīvu cilvēku pārvietošanos, kas ir mūsu pamatprincips, un arī atvieglosim cilvēku pārvietošanos pāri robežām, kuri ceļo ar derīgiem ceļošanas un uzturēšanās dokumentiem. Tādējādi mūsu iestādēm būs vieglāk apzināt viltus dokumentus ar nepieciešamajiem instrumentiem. Tas jau sen eh, tas prasīja. Tādējādi iestādes varēs pildīt savu darbu. Un tādējādi mm, tam būs ļoti pozitīvs efekts. Varēs aizsargāt eh, cilvēku tiesības, cilvēku identitātes, kas, eh, diemžēl, tiek izmantotas kriminālās aprindās un tīklos. Cilvēkiem nemaz to nezinot, nezinot, ka viņu identitāte ir ļaunprātīgi izmantota. Vēlētos sniegt atbildi kolēģim no zaļā, zaļo grupas mums izdevās rast labu līdzsvaru starp pamatiesību aizsardzību un eh, drošības prasībām. Mums ir jāapspriež nevis eh, migrācijas vai tam līdzīgas lietas, bet eh, es vēlētos noslēgt šīs debats, vēršoties pie jums visiem, būt vienotiem un atbalstīt šo dokumentu ar balsojumu rītdien par. Paldies, eh, ziņotājs kundze. Slēdzam debats, rītdien būs balsojums. The next item on the agenda is Council and Commission statements. Nākamais darba kārtības punkts - padomas un komisijas paziņojumi. Stāvoklis ES cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ņemot vērā Luanda līgas var pieteikties brīvajam eh, mikrofonam un eh, pieteikt zilo kartīti, izmantojot standarta reģistrāciju un elektronisko sistēmu. Instrukcijas ir pieejamas pie ieejas par zilo kartīti. Atgādināšu, ka to iespējams pieteikt tikai pēc tam, kad noslēgušās runas no politisko grupu pārstāvu puses. Eh, debates sāks Brņāts kundze, kas uzstāsies padomas vārdā lūdzu. Paldies, mm, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt prezidentūru sniegt savu ieguldījumu debatēs. Vēlētos sākumā paust, ka mm, padomu, tāpat kā komisija un parlaments, ir apņēmības pilni cīnīties pret eh, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un cīņu pret terorismu. Mēs sagaidām progresu. Šajā ziņā to starp ar eh, Mm, legalizēšanas eh, direktīvu un arī banku regulu, kā arī krimināla tiesību satvaru. Visi šie nesenie noteikumi tagad ir eh, tiesību akti ir eh, jāpiemēro spekulācijas, kas saistās ar Luanda Līks. Tiešām ir kaitnieciskas, tās kaitē ne tikai konkrētai valstīm, kurai uh, liekti ienākumi, bet arī ES bankas ir izjutušas e, kaitējumu, ja izrādīsies, ka piemērotie noteikumi nav tikuši ievēroti. Es saprotu, ka saistītās e, attiecīgās izmeklēšanas ir sāktas Angolā un arī Portugālē, un tagad ir jāsako to norisei. Pagājušajā jūlijā komisija pēc padomas pieprasījuma publicēja postmortum um, pārskatu par naudas atmazgāšanas bankām, un tur komisija identificēja konkrētas mm, problēmas attiecībā uz uh, uzraudzību un īstenošanu naudas atmazgāšanas uh, noteikumu jomām. Un uh, tad, nu, nav brīnums, ka mēs redzam, ka ir arī uh, tomēr šādi gadījumi, kas atkārtojas, bet mm, par spīti grūtībām un problēmām ir arī viela un pamats optimismam. Parlaments, komisija un padome izjūta vajadzību steidzami risināt šo jautājumu. Turklāt ir arī kopīgs ambīciju līmenis cīnoties pret lielo eh, problēmu, kas ir um, eh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Pagājušajā decembrī padomu pieņem secinājumus. Uh, Tur padoma aicināja komisiju izpētīt veidus, kā palielināt harmonizāciju eh, naudas atmazgāšanas jomā, to, to starp arī raugoties uz iespējām, priekšrocībām un trūkumiem, izveidojot ES uzraudzības eh, struktūru padomu eh, sniedz arī citus rekomendācijas. Mums ir rīcības plāns šajā jomā, par ko 2018. gada decembrī Ekofin vienojās, kas turpina darboties un ko mēs turpinam uzraudzīt. Vēl mūsu prezidentūra ir sākusi arī plašākas diskusijas par cieņu pret nopietno un mm, organizēto noziedzību, ko mēs turpinam pēc iespējas efektīvāk. Es domāju, ka mēs strāvam tagad krustcelēs, kur mums ir iespēja mm, virzīties pret efektīvam režīmam, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Šajā ziņā ir nepieciešama ar mm, nepacietību gaidīšu komisijas jaunās iniciatīvas un mm, raudzīsim, vai komisija ir ņēmusi vērā atbilstīgi mācības, kas gūtas no Luanda līgas gadījuma. Lielas paldies par uzmanību! Thank you. And I give, give the floor to Mrs. Paldies, un tagad vārds dalīkundzei komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministrs kundze! Uh, Cienījamie deputāti, komisija atzīst, ka šīs debats ir ārkārtīgi nozīmīgs, un mēs priecājamies par iespēju skaidrot savu pieeju jautājumiem, kā piemēram tam, kas e, ir izgaismots Luanda līgas ietvaros. Mēs nepārtraukt esam uzsvēruši, ka to noteikumu nostiprināšana, ar kuriem mēs cīnāmies pret naudas atmazgāšanu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu finanšu sistēma būtu izturīga pret šādiem noziegumiem. Vēl bez stabilitātes mums ir nepieciešams nodrošināt mūsu finanšu sistēmas integritāti. Tā nav tikai vienas valsts problēma. Eiropas Savienība Nevar būt nekādas tolerances pret uh, nelikumīgi iegūtu līdzekļu izmantošanu. Mums ir jāizmanto visi instrumenti, kas mūsu rīcībā un uh, pēc to pilnīgi potenciāli. Un mēs esam gatavi arī nostiprināt šos instrumentus. Mēs nekavo, nekavēsimies piedāvāt izmaiņas likumdošanā un institūciju uzbūvē, uh, lai nostiprinātu mūsu cīņu pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecību. Pēc eh, parlamenta rezolūcijas un ekofina secinājumiem decembrī komisija pieņems jaunu rīcības plānu pret naudas atmazgāšanu, lai uzlabotu mm, noteikumu īstenošanu. Daudz, kas jau ir paveikts pēdējo gadu laikā. Piektā naudas atmazgāšanas direktīva, kur ir dalībvalstīm um, jātransformē līdz um, 10. janvārim, noteikti nostiprinās mūsu cīņu, un tas ļaus saglabāt uzticēšanos finanšu sistēmai kā tādai un finanšu transakcijām. Pašreizējais tiesiskais ietvars tā mērķis ir nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp privātuma aizsardzību un personu datu aizsardzību, un no otras puses nepieciešamību nodrošināt lielāku caurskatāmību attiecībā uz finanšu un ekonomiskajām aktivitātēm. Izveidojot reģistrus par ar piederību Mums izdosies noteikt tādu kā zelta standārtu pasaules mērogā. Diemžēl ne visas dalībās ir transponējušas piekto naudas atmazgāšanas direktīvu, un šobrīd komisija ir uzsākusi procedūru par pārkāpumiem pret astoņām dalībvalstīm, kuras neko nav darījušas, lai uh, iestrādātu savā likumdošanā šos noteikumus. Taču problēma jau nav noteikuma trūkums, bet gan noteikuma neīstenošana. Uh, dalībvalstu līmenī, jo tā atšķirs, ja mēs salīdzinām dalībvalstis. Nesenās izmaiņas likumdošanā, tā ir skaitā arī mandāts Eiropas uh, uzraudzības iestādēm, piešķīra jaunas pilnvaras Eiropas banku iestādē, lai vadītu, koordinētu uh, Eiropas uh, uzraugu darbu, vēršoties pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Komisija atzīst, ka ir jādara vēl vairāk ir nepieciešamība tikt galā ar struktūrāliem trūkumiem, kas ir saistīti ar sadrumstarotību. Un te nu slēpjas Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Komisija strādās, lai izveidotu vienotu visaptverošu naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku, balstoties uz pašreizējiem noteikumiem un ieviešot visus nepieciešamos uzlabojumus ir iespējams harmonizēt esošos eh, noteikums. Ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa starp tiesība aizsardzības iestādēm, lai konstatētu uh, kriminālu pārkāpējus un vērstos pret viņiem. Ir nepieciešams harmonizēt noteikums, kas balstās uz regulām, nevis uz direktīvām. Ir nepieciešama lielāka loma Eiropas Savienībai uzraugot īstenošanu. Tam ir pamats. Un tas attiec gan uz uzraudzīšanu, gan arī koordinēšanu finanšu izmeklēšanas uh, jomā. Izveidot jaunu struktūru, tam nevajadzētu būt mērķim pašam par sevi, iestāde, neatkarīgi no tā, vai tā būs jauna, vai tā balstīsies jau uz esošo, te ir nepieciešams skaidri definēt aptvērumu, pilnvars un, kas ļoti svarīgi, te ir nepieciešama efektīva pārvaldība. Mēs zinām, ka varam rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu, lai panāktu labāku uzraudzības arhitektūru, un tāda ir, mū, tādas ir mūsu ambīcijas. Paldies! Paldies! Un tagad uzstāsies deputātu politisko grupu vārdā, EPP grupas vārdā. Vārds Fērberkungam uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšsētāji. Man tik tiešām svarīgi, ka jūs uzsvert, ka esmu kungs. Tātad, cienījamie kolēģi, komisārs kundze, ministrs kunga, kundze, Mums tagad jau ir piecas direktīvas cīņai pret naudas atmazgāšanu, un tas parāda, cik pievilcīga ir šī nodarbe. Protams, ka viena no problēmām ir tā, ka šie noteikumi netiek pienācīgi īstenot. Te no es, eh, komisārs Kunz, jums var pilnībā piekrist. Eh, šī pēdējā direktīva bija jāīsteno līdz 10. janvārim un tikai piecas, piecas dalībās no visām bija pilnībā um, ieviesuši šo direktīvu, 15 tikai daļēji. Pat ja jūs neklausāties, tad jūs pārstāvētā valsts ir viena no tām, un gal galā komisija uh, nemaz par to nebija informēta, un es priecājos, ka tagad ir uzsākt pārkāpuma procedūra pret šīm minētajām valstīm. Bet ja tas ir veids, kā dalībvalsts praksē vēršas pret naudas atmazgāšanu, uh, tad uh, viss skaistās rezolūcijas, kuras Eiropas Savienības finanšu ministri pieņem, ir tikai un vienīgi vārdi. Dalībās, acīm redzot, nav spējīgs vai arī nevēlas, un šobrīd arī neklausās manas teiktajā, nevēlas efektīvi vērsties eh, pret šo problēmu. Mums ir jādomā, kā mēs varam atrisināt šo problēmu Eiropas līmenī. Liels paldies prezidentūrai, ka jūs tagad beidzot ieklausties manis teiktajā. Tātad runa ir par Eiropas Savienības finanšu sistēmas integritāti un mūsu pilsoņu drošību, jo naudas atmazgāšana un uh, organizētā noziedzība ir cieši savstarpēji saistītas. Ar Eiropas prokuratūru mēs uh, esam parādījuši, kā var izveidot iestādi, kurai uh, ir, e, kura var ņemt vērā Eiropas perspektīvu un kontekstu. Tāpēc es aicinu tik tiešām dalībās sadarboties, lai mēs varētu izveidot um, Eiropas līmeņa tiesu iestādi, kas ļauj vērsties pret šādiem uh, pārkāpumiem, jo pretējā gadījumā mūsu līdziniem pasākumiem nepietiks. Paldies! Paldies, un tagad es un D grupas vārdā Vārds Heinaloms kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jau atkal mums jāpateic žurnālistiem, neatkarīgiem žurnālistiem, kuri ir izgaismojuši šo eh, vērtīgo informāciju par kapitāla aizplūšanu, un mēs redzam, cik daudz darba mums vēl priekšā. Šajā gadījumā mēs runājam par valsti, kurā trešdaļai iedzīvotāji ir jāiztiek ar mazāk nekā diviem dolāriem dienā. Simtiem miljārdu ir aizplūduši no šīs valsts, un Eiropas konsultanti, juristi ir to pieļāvuši. E, pat e, ierēģi ir darbojušies šajā sistēmā. Mūsu politiskā grupa ilgstoši ir pieprasījusi, lai noteikumi tiktu mainīti. Uh, Mums ir jābūt daudz striktākiem. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu praksi. Protams, mums ir direktīvas, bet ir nepieciešams uh, noregulējums, kas būtu vienāds visur, un ir jāpanāk tas, lai finanšu pasaulē nebūtu iespēja īstenot šādus pārkāpumus. Mēs vēlamies arī labāku uzraudzību Eiropas līmenī. Paldies! Paldies, un tagad arī New Europe grupas vārdā vārds Trugarija kundzēs divām minūtēm. Jūs mikrofons nav ieslēgts. Paldies, uzstāšos rumāņu valodā. Mēs um, netransponējam Eiropas direktīvas efektīvā veidā, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Tāda ir realitāte. Komisija šobrīd ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret vairākām valstīm, tā skaitā arī pret Rumāniju, jo piektā direktīva nav tikusi transponēta pienācīgi un saulaicīgi. Turklāt vēl neviena no dalībvalstīm nav uh, pilnībā transponējusi ceturto direktīvu, kas bija jāizdara līdz 20. jūnijam 2017. gadā. Uh, un uh, Londa līks mums skaidri parāda, ka ir nepieciešams noregulējums, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Tas ir nepieciešams. Direktīvas nav pietiekami spēcīgs instruments, tāpēc ir jāmaina paradigma. Tālāk mums ir jāsaprot, kurš no tik tiešām, kurš patiesībā no uh, tā visa iegūst. Mums ir nepieciešama caurskatāmība visā procesā. Uh, un Eiropas Savienība šobrīd nav pietiekama aizsargāta, tāpēc ir pilnīgi nepieņemam, ka viens no Eiropas konsultāciju uzņēmumiem, kas strādā arī par labu Eiropas institūcijām, sniedz konsultāciju pakalpojums diktatoriem, lai palīdzētu viņiem uh, īstenot naudas uh, pārvietošanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir nepieciešams uh, likums līdzīgi Ma Magnitska uh, likumam. Un izmeklējušie žurnālisti jau atkal ir parādījuši ar šo Luanda Līgas gadījumu, cik ārkārtīgi svarīgs ir viņu darbs cīnoties pret naudas atmazgāšanu, tāpēc viņu aizsardzība arī tiesiskā un juridiskā līmenī, tai vajadzētu būt prioritātei gan komisijai, gan mums. Lielas paldies! Un Tagad zaļo grupas vārdā vārds Gigaut kungams divām minūtēm. Ja es paraugos uz debatēm uh, publiskajā telpā par Luanda Līks, man rodas nepatīkam sajūta. Šķiet, ka mēs esam pieraduši pie šādiem te skandāliem. Uh, un sabiedrībai eh, šķiet, ka politiķi ir bezspēcīgi arvien uh, lielāku uh, naudas atmazgāšanas nodokļu nemaksāšanas gadījumu priekšā. Bet politiķi nedrīkst uh, pārtraukt cīnīties pret netaisnīgumu, neatkarīgi no tā, cik spēcīgi ir mūsu pretinieki. Un tā nav nekāda sagadīšanās, ka Luanda līgs gadījumā jau atkal ir runa par vienu no dalībvalstīm - Portugāli. Jau futbola līgas gadījumā Portugāli bija uzmanības centrā uh, šajā skandālā, un kas no tā iznāca tagad uh, šis trauksmes cēlājs Rui Pinto atrodas cietumā, bet patiesie pārkāpēji netiek tiesāti. Portugāle ir tikuši pārdot, ir tikušas pārdotas uh, tūkstošiem šīs zelta vīzas Un tādējādi tiesības tikai tiek eh, samīts kājām, un mēs nevaram to pieļaut Eiropas Savienībā. Eiropas, Savienības, Eiropas komisijai ir jācenšas panākt to, lai likumi tik ievērot visās dalībvalstīs. Mēs nedrīkstam nogaidīt, mums ir jāvērš pret to. Diemžēl arī Portugāles gadījumā mēs pārāk ilgi esam noraudzījušies uz to, kas notiek. Bet vainīgās personas netiek tiesātas. Portugālē ir problēmas ar tiesiskumu un Eiropas Savienībai ir pēc iespējas ātrāk jāvēršas pret to un paredzētā pārskatīšana likumdošanai ir nepieciešama, lai vairs nebūtu šādu netīru gadījumu, kā to, kas tika atklāta Londlīgas ietvaros. Diemžēl tas vēl nebūtu netiek atrisināts, tāpēc, nav atrisināts, tāpēc mums ir jāturpina šī cīņa. Paldies! Paldies, un tagad EKR grupas vārdā. Vārds Kēms kundzei uz vienu minūti. Činkuji, paņem ševatničans. Tilko... Paldies, priekšstādātāji. Mēs runājam par ļoti stingrām sankcijām, kam vajadzētu palīdzēt eh, ierobežot eh, noziedznieku darbību. Un gribu pieminēt polijas piemēru. Pateicoties mūsu prokuroram, mēs varējām eh, ļoti labi cīnīties pret naudas atmazgāšanu un mēs varējām arī palīdzēt valsts budžetam ietaupīt 4 miljārdus zlotu. Eh, tie bija patiešām milzīgi panākumi, kas eh, tika nodrošināti pateicoties prokuratūras, eh, prokuratūrā strādājušo drosmei un neatlaidībai. Mēs sadarbojāmies arī ar starptautiskām organizācijām, ar bankām, cīnoties pret nodokļu paradīzēm. Un Jāsaka, tā ir mūsu jaunā um, sistēma, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Un piektā direktīva, AML direktīva, uh, ir šeit ārkārtīgi būtiska. Mums ir, protams, jāsadarbojas vēl labāk dalībvalsts līmenī, lai aktīvāk cīnītos pret tik kaitīgu fenomenu. Paldies, un tagad Gušmau kungs no Goja grupas. Pusotra minūte. Brigāts, senjor prezident. Uzskandalu. Priekšsādētāji. Luanda līgas skandāls. Protams, eh, ir skāris īpaši eh, lielā mērā politiku, un politiskā elīte gadiem ilgi apgalvoja, ka problēma nepastāv, sadarbojoties arī ar Angolas valdošo um, režīmu. Arī Maltā ir problēmas un bija ļoti aktīva uh, tātad arī uh, valsts ierēģu iesaiste visos šajos nelikumīgajos darījumos. Ja ir kādas dalību valstu jurisdikcijas, kas ļauj uh, izvairīties no nodokļu maksāšanas, piekopt finanšu noziegumus, atmazgāt naudu, tad mums tas nekavējoties ir jāapstādina. Jāsaka, ka šādi skandāli varētu parādīties mūsu darba kārtībā vēl biežāk. Un, ja nebūs stingru sankciju, tad, protams, šo fenomenu nevarēsim izskaust. Komisija ir uh, runājis, ka ir jābūt labākai sadarbībai starp Eiropas institūcijām un arī uh, finanšu institūcijām savā starpā. Ja vainīgie nesaņems sodu, tad galu galā beigās vienīgais, kas tiks sodīts, būs Luija Pinto, kas vispār atklāja šādas nelikumīgas darbības. Un vienīgais, ko pilsoņi no tā visa paturēs prātā, būs fakts, ka vienīgie, kas cieš šādu noziegumu rezultātā, ir nevainīgi cilvēki. Paldies, un tagad uzstāsies Pereiras kundze uz minūti. Obrigada, senhor presidente, senhoras e priekšsēdētāji, kolēģi. Naudas atmazgāšana ir ļoti nopietna problēma, tā ļauj izvairīties no nodokļu maksāšanas, nodara kaitējumu tautsaimniecībai un eh, jāsaka, ka šī nauda, kas eh, ir iegūta nelegāli, vienalga cik eh, daudz un aktīvi to mēģina legalizēt, tā ir un paliek netīra nauda. Mums ir patiešām jāatrod pietiekami labi instrumenti, kā pret to visu cīnīties. Ir pietiekami daudz juridisku instrumentu, un ne visas dalība valstis ir pilnībā īstenojušas piekto AML direktīvu. Uh, Mums ir jāvienojas 27 dalību valstu starpā, kā komisārs kundze arī to norādīja, kādam ir jāuzņems atbildība. Un jāsaka, ka ņemot vērā arī nesaprašanās dalību valstu starpā un koordinācijas trūkumu, uh, noziedznieki to var izmantot savā labā. Direktīva ir jāpārveido regulā, ir jābūt eh, lielākai kontrolē no Eiropas puses, ja dalību valstu regulējums nevar atļaut šo fenomenu pilnībā izskaust. Paldies, un tagad Kiničī kundze uz minūti. Paldies, eh, Luanda Līks skandāls pierāda ka um, cīņai pret uh, naudas atmazgāšanu ir jāpaliek mūsu prioritātei arī šajā sasaukumā. Bija iespējams arī Eiropas Savienības dalību valsts teritorijā uh, nodarboties ar uh, šādām nelikumīgām darbībām, un uh, arī teroristi izmanto naudas atmazgāšanu, lai legalizētu savus uh, nelegāli iegūtos līdzekļus. Mums ir jāparūpējas, lai AML direktīva tiktu pilnībā īstenot par visiem 100%. Un arī um, tiesiskie instrumenti ir jāizmanto, ka tas ir nepieciešams. Iestādēm ir jābūt kontrolas pilnvarām. Nu, kas notiek ar Gvardiedi Financa Itālijā? Mēs to varam izmantot kā vienu no piemēriem. Mums ir jābūt aktīvākiem un uh, jāvēršas labāk pret šo problēmu. Paldies, uh, Katerīna, un tagad Gerēro kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Luanda eh, līks norāda arī uz vājajām vietām mūsu finanšu likumdošanā un ļauj joprojām eh, veikt eh, naudas atmazgāšanu. Sistēmas trūkumi Portugālē tagad ir tapuši īpaši skaidri, pilsoņi ir satraukti Un pēdējo gadu laikā eh, taupības pasākumu dēļ tika radīts tikai 273 jaunas darba vietas Portugālē. Un, protams, eh, ka finanšu sistēmas nesakārtotība ir eh, atstājusi smagas sekas uz visām dalību valstīm. Un ir jādomā arī par trauksmes cēlēju aizsargāšanu un ir jābūt labai izmeklēšanai Piektajai AML direktīvai jātiek pilnībā īstenotai, jāaizsargā arī pētnieciskie žurnālisti, lai viņi varētu, neriskējot ar veselību un dzīvību, veikt savu darbu. Paldies, un tagad Žo Ferēra uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Tādi skandāli kā Luxlīks un arī šis ir pierādījuši, ka kapitālu var pārvietot no vienas valsts uz otru, eh, netraucēti veicot naudas atmazgāšanu. Ar to nodarbojas arī multinacionāli uzņēmumi, un mēs esam pieredzējuši, ka AML likumdošana netiek tā īsti ņemta vērā, un nekas nav tālajoši mainījies un tās augtajās attīstības, attīstītajās valstīs um, um, Iestādes nemaz īsti nepievērš uzmanību šim fenomenam, izlieks, ka viss ir kārtībā, šādu liekulību nevaram attaisnot. Un Eiropas Savienībā atkal uh, sāka lolot tādas neokoloniālisma jūtas un e, nav pat īsti ieinteresēti to visu atrisināt. Arī Eiropas Savienībā e, pastāv nodokļu paradīzes un tas vēl vairāk e, apstiprina manis teiktā pareizību. Paldies un tagad Rādēv kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas eh, Savienības līmenī ir stingri noteikumi piemēram, 4. un 5. AML direktīva un uh, direktīva, lai vērstos pret terorismu finansējumu. Pēdējā tika pieņemta šī gada, pēdē, jo direktīva bija jāiztenē līdz šī gada janvārim, bet visas dalība valstis uh, pietiekami labi to nav īstenojušas. Mums ir jāparūpējas, lai finanšu sektors būtu pietiekami labi regulēts, un mums ir nepie, tam nepieciešamie instrumenti, ir jāvēršas pret. Uh, naudas atmazgāšanu, bet visi pūliņi līdz šim ir bijuši veltīgi. Naudas atmazgāšana ir pieredzēta arī Eiropas Savienības teritorijā, un šeit līdz ar to arī noziedznieki un teroristi var veikt savas noziedzīgās darbības. Luanda līks arī. Uh, ir tikai viens no piemēriem, ka šādas problēmas pastāv Eiropas Savienības teritorijā. Ir jāievēro normas, ir jābūt stingrai um, likumdošanas īstenošanas kontrolē. Tie ir paši būtiskākie principi, kas jāievēro. Paldies! Minūte Markeša kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šīs debates notiek īstajā brīdī. Parlamentā mēs esam bieži vien par to bijuši satraukti. Tas skar Eiropas Savienības sabiedrību tiešā veidā ļoti nozīmīga uh, resursu daļa tiek. Uh, izmantota noziedzības finansēšanai. Un arī šī krāpniecība ar katru dienu kļūst aizvien izsmalcinātāka. Un darbi, tas, ko ir veikušas dalību valsts iestādes, nav bijis pietiekami efektīvi. Mums arī ir skaidri jādefinē juridiskie instrumenti, ir jābūt labākai sadarbībai starp iestādēm dalību valstīs. Jādomā arī par uh, tādu papildus pilnvaru piešķiršanu Eiropas. Uh, uh, iestādēm. Varbūt, ka vajadzētu arī būt uh, vēl stingrākai likumdošanai Eiropas līmenī šajā jomā un arī dažas pilnvaras mm, būtu nepieciešams um, pārnest uz Eiropas līmeni. Lūdzu, turpināsim cīnīties par šo cēlo mērķi. Paldies, Markeša kungs, un tagad došu vārdu. Dēvidam um, Kāzam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Naudas atmazgāšana ir ļoti grūti atklājams noziegums. Jāsaka, ka ne vienmēr dalība valsts arī pietiekam aktīvi cīnās pret šo m, mm, finanšu noziegumu. Ir grūti to atklāt un izmeklēt, un nereti tas noved pie nesod, nesodāmības. Maltā tika nogalināta žurnāliste Dāfna Karuana Galīcija, kas bija m, mm, nonākusi uz pēdām šādam noziegumam, un viņa tika nogalināta, lai viņa neturpinātu savu pētniecisko darbu. Jāsaka, ka līdz ar to um, noziedznieki nav saņēmuši taisnu tiesu. Ir jācīnās pret šāda veida noziegumiem, proaktīvi Eiropai ir jābūt spēcīgākai, jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm un ir jābūt informācijas apmaiņai un tās uh, jurisdikcijas, kas nepiedalās sadarbībā, uh, ir pelnījušas arī sankcijas. Paldies! Paldies, dargais kolēģi, un tagad došu vārdu Tanga kungam. Paul, uh, vienu minūti tev. Uh, 2 miljārdi eiro tika atņemti Angolas uh, pilsoņiem. Kādēļ tad Izabela dos Santusa varēja kļūt par Ango Āfrikas bagātāko sievieti? Daudzi runā par korupciju. Un jāsaka, mēs varam izsekot tikai tam, tai naudai, ko viņa ir iztērējuši šeit. 15 miljonu vērta jahta, viņa to nopirka Nīderlandē, ārkārtīgi dārga villa Londonā, eh, baņķieri viņu konsultēja Lihtenšteinā, viņa noguldīja trest, trasta fondos naudu Amsterdamā. Un Rui Pinto, eh, kas eh, paziņoja par šīm nelikumībām, jau ir cietumā pavadījis veselu gadu. Uh, Viņš ir pelnījis mūsu aizsardzību. Es gribēju uzdot jautājumus Eiropas komisijai. Ko jūs esat uh, apņēmušies darīt Rujas Pinto labā? Mums ir jāatzīst šī problēma, tā ir mūsu viskopīgā problēma un pasargāsim tos, kas uh, šos uh, noziegumus izceļ gaismā. Cīnīsimies par mūsu Eiropas naudu. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi, un tagad vārds priekšsēdētāju vietniekam Otmāram Kārasam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. 2000 miljardu eiro uh, katru gadu pasaulē tiek uh, legalizēta, nelegāli iegūt līdzekļi, bet nevajag rādīt ar pirkstu uz citiem. Uh, problēma nav radusies ārpus Eiropas Savienības. Uh, 110 um, miljārdi eiro tiek uh, katru gadu atmazgāti arī Eiropas Savienībā. Nu, tas gandrīz ir uh, pielīdzināms Eiropas Savienības budžetam. Mēs runājam par mūsu uzticamību, par tiesiskumu, par mūsu parlamentāro demokrātiju kā tādu. Tas liek matiem celties stāvus, ka joprojām pastāv šādas uh, atšķirības, ka tiek ļoti daudz uh, solīts, nesko darīt, bet īstenots tiek gaužām maz un vāji. Arī AML 5. direktīva uh, nav joprojām īstenota. Lai gan tai jau, tam jau bija jānotiek janvārī, un vēl joprojām mēs gaidām uz kopīgu kontroli finanšu sektoram. Eiropas finanšu policija ir nepieciešama. Beidzot, paveiksim to, ko mēs jau gadu ilgi esam solījuši. Paldies. Tagad eh, Belkas eh, kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Pēc eh, diskusijām, kas saistītas ar Pānama, Papers, Paradise Papers, LuxLeaks un vēl daudziem citiem, te nu mēs atkal esam. Uh, Runājam par Luanda līgas. Runājot mm, detalizētāk par mm, de, um, Santos kundzes gadījumu, šķiet ir nevietā. Mums jāraugās uz pašiem. Dubai bieži tiek pieminēta Luanda Līgs kā gala mērķis nelikumīgiem līdzekļiem. Kāpēc apvienotie Arābu Emirāti nav mūsu uh, melnajā sarakstā, nekooperatīvo iestāžu sarakstā. Es aicinu komisiju paraudzīties uz šo jautājumu, tad, kad tiek pārskatīts saraksts. Otrakārt, Portugāles bankā Maltas finanšu pakalpojumu sniedzēji ir pārreizējuši Santos kundzei veikt savas rīcības, un te ir arī mūsu robi nodokļu sistēmā un cīņā pret naudas atmazgāšanu. Īstenībā Mm, šie uh, likumdošanas uh, dosie būtu jārusina šie jautājumi. Un uh, kritizējot Āfrikas bagātākās sievietes mm, nepareizo rīcību, mums jājautā pašiem sev, kāpēc es atvieglo šādu rīcību. Liels paldies, kolēģi! Tagad brīvais mikrofons. Esmu saņēmis piecus pieteikumus. Ando dall'onorevole Pietikainen. Pirmā uzstāsies pietikainens kundze. Viena minūte, lūdzu. Mēs visi zinām, ka visa lielākā eh, problēma AML direktīvā ir mm, tajā, ka dalība valstis pietiekami neīsteno direktīvu, nav pietiekams um, arī varas. Uh, ES līmenī un nav pietiekams sadarbības starp izmeklēšanas vienībām finanšu jomā. Ierobežots arī tvērums un mandāts, mm, lai noteiktu standarts. Mēs zinām, ka sistēma nedarbojas, tāpēc, ka tā nav veidota tā, lai darbotos, un šo iemesla dēļ atkal ir jāatcerās, cik neefektīvi mēs esam, bet es tomēr ceru, ka komisija uh, rūpīgi apsvērs iespēju grozīt AML direktīvu, lai tā kļūtu par regulu, un uh, būtiski mm, palielinās caurredzamību uh, labuma saņēmēju reģistros uz labotu prudenciālo uzraudzību un uh, tiešām uzliktu sistēmu uz pareizām sliedēm, lai tā darbotos. Paldies! kolēģei. Tagad vārds eh, Lopesa Gilāra kungam uz vienu minūti. Paldies, eh, Dālī kundze, sveicu jūs eh, debatēs pret nelegālo līdzekļu atmazgāšanu, bet vēl pirms tam bija arī Lukslīgs, bija Pānama līgs, pirms Landa līgs, un komisija taču veica izmeklēšanu, un es pats arī uh, Eh, piedalījos, un tur bija arī mandāti un secinājumi, kas jādara komisijai, un tagad jau no 4. uz 5. direktīvu esam pārgājuši, kur eh, tiek pastiprināta cauradzamība un identifikācija labumu guvējiem, jo katrā no šiem gadījumiem kļūst arvien sliktāka situācija korupcijas un tirgošanās ar ietekmi jomā. Un eh, Londa Līks ir ļoti ilustratīvs, jo tur ir runa par bagātāko sievieti Āfrikā, bijušā prezidenta uh, Um, meitu, bet ir mandāts arī aizsargāt trauksmes cēlājus, jo uh, nevar mm, būt tā, ka ne, nav transponēta mm, arī trauksmes cēlāju direktīva, un Rui Pinto ir mm, cietumā, bet ne jau viņam jābūt cietumā, bet tieši noziedzniekiem, pārkāpējiem tur būtu jāatrodas. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies kolēģim! Tagad došu vārdu Brudzinska kungam. Viena minūte, lūdzu. Wiele już tutaj zostało powiedziane. Pora... Paldies! Daudz kas jau ir ticis pateikts par šo tēmu. Atkal mēs runājam par līdzīgu gadījumu, šāda veida lietu, un tad nu, domājam, vai netīrās naudas atmazgāšana uh, vispirms attiecas uz uh, trešajām uh, valstīm, nu, tikai Āfriku, fiskālajām pāradīzēm, bet uh, ļoti savādi, ka nereti labumu guvēji savu naudu glabā Eiropā vai izmanto Eiropu. Un krāpniekiem ir priekšrocības, viņi ir aizteigušies priekšā tiem, kas cīnās pret šīm darbībām. Neviena valsts nevarēs atrisināt šo problēmu, ja nebūs labas sadarbības. Sešas valstis ir uzņēmušās iniciatīvu, tās vēlējās, lai būtu viens dienests Briselē, kas cīnītos pret eh, līdzekļu atmazgāšanu. Eh, pēc manis paša pieredzes esmu bijis polijas iekšlietu ministrs, varu teikt, ka uh, Eh, to dienestu panākumi, kurus uzraudzīju, visu pirms bija saistīti ar sadarbību ar Europolu, Interpolu, citiem dienestiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu ap, aizteikties priekšā un pārsteigt eh, noziedzniekus. Paldies, tagad Ulrika kungam vārds. Vienu minūti. Lielas paldies! Daudzās dalību valstīs likumdošana naudas atmazgāšanas jomā uh, kļūst arvien striktāka, ierobežojot kazino un azartspēļu mm, darbu, bet arī tiešsaistes azartspēles kļūst praktiski neaizskarams, jo notiek globālā līmenī. Vienai vienīgai valsts ir ļoti grūti eh, pret to cīnīties, vai ir kādi plāni, lai cīnītos pret šāda veida naudas atmazgāšanu, šāda veida noziedzību. Paldies! Paldies! Tagad esmu saņēmis pēdējā brīdī vēl vienu pieteikumu no Manders kunga. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Uh, naudas atmazgāšana aizvien biežāk notiek ar Eiropas banku palīdzību, tādēļ arī banku direktoriem pienākas sots, nevis bonus. Tas arī viss. Paldies! Grazie, grazie, kolēga. Paldies, kolēģi. Tagad noslēdzam debates un mm, eh, došu vārdu atbildēji. Ah, no, dimenticavo. Chiedo scusa. C'è... Nē, priekšstādātājs atvainojas. Bija arī Polčaka kungs, kas bija pieteicies. Viņš vēlējās izteikties. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Mēs... Komisārs Kundze. Mēs šeit runājam par starptautiskajām kriminālajām aktivitēm un vienlaikus redzam, cik mums ir nelielas iespējas vērsties pret to. Es pateicos trauksmes cēlājiem un žurnālistiem, kas norādījuši uz šādiem gadījumiem. Uh, Mēs redzam, ar kādām problēmām saskaras trauksmes cēlāji. Vienlaikus mēs redzam, kāda ir Eiropas banku struktūra, kas ļauj notušēt šīs nelikumīgās aktivitātes. Mēs esam pieņēmuši divas, piecas direktīvas, kuras būtu labāk uh, jāīsteno. Ja Un mēs nedrīkstam uh, atslābt savos centienos, kā tas ir bijis iepriekšējos gadījumos. Paldies! Liels paldies! Polčakungam. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu un noslēgumā vārds uh, dalīkundzei komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, komisijas vārdā. Es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka atvēlējāt laiku debatēm šajā svarīgajā jautājumā un izteicāt apme, apņēmību turpmāk eh, stiprināt visus instrumentus, lai vērstos pret šādiem gadījumiem. Mums ir jārīkojas, ņemot vērā visu atklāto informāciju, un esmu pārliecināta, ka jau esam raduši veidu, kā nodrošināt, lai Eiropas finanšu sistēmas integritāte tiktu labāk aizsargāta. Mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, izmantojot inovācijas, un ir izšķirīgi jau šobrīd īstenot visus centienus, lai nodrošinātu to, ka līdzinājais likumdošanas ietvars tiek pilnvērtīgi un korekti īstenots. Tas nozīmē, ka ir jāaizsargā arī trauksmes cēlāji. Un lai uh, dotu jaunu stimulu un nodrošinātu efektīvāku un koordinētāku rīcību. Lielas paldies! Grazie, Afna! Thank you very much! Lielas paldies, komisārs kundze! Un tagad padomas vārdā vārds Brņakas kundzei. Pregu. Paldies, cienījamie deputāti. Sekoju šīm debatēm ar milzīgu uzmanību un dzirdēju arī komisijas teikto. Es izmantošu šo iespēju, lai vēlreiz, vēlreiz atkārdinātu, cik svarīgi prezidentūrai ir cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, un mēs noteikti turpināsim darbu pie šī jautājuma. Prezidentūra būs gatava apmainīties ar informāciju par šiem jautājumiem. Paldies par jūsu uzmanību. Hvala, grazie mille, cara ministra. La diskusione è chiusa. Paldies, līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Cienījamie kolēģi, Mūsu kolēģis Nikolā Dante ir pametis S&D grupu un pievienojies Riņū grupai, sākot ar 13. februāri. Otrs paziņojums, cienījamie kolēģi. Gīgaut kungs, Karas kungs, lūdzu, turpiniet savas diskusijas citviet. Tātad Līdz ar to ir notikušas izmaiņas arī delegāciju sastāvā, un tās stāsies spēkā ar 13. februāri. Un tagad sāksim izskatīt jautājumu par bēgļu humanitāro stāvokli pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Varat uh, izmantot zilās kartītes, vai nu paceļot kartīti, vai arī piesakoties elektroniski. Un tagad vārds Brņāks kundzei, un atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Cienījamie deputāti! Otro reizi mūsu prezidentūras laikā mums ir iespēja plenāru sēdē diskutēt par humanitāro stāvokli, kādā atrodas bēgļi pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Tas parāda to, cik parlamentam svarīgs šis jautājums, un mēs pilnībā to atbalstam. Mūsu prezidentūra cieši seko notikumiem un arī turpmāk turpinās šo darbu šā pusgada laikā. 2019. gadā nelikumīga um, robežas šķērsošana notika apmēram 139 tūkstošos gadījumu, un tas ir zemākais līmenis pēdējo sešu gadu laikā, bet tā kā uh, centrālā un uh, rietuma Eiropas uh, ceļa um, šķērsošana ir samazinājusies, tad ir palielinājusies bēgļu E, ienākšanu pa austrumu e, vidusjūras ceļu. Situācija, kādā atrodas bēgļi, ir ļoti satraucoša, kā jau mēs par to runājām janvāra plenāras sesijā. Pirmo reizi kopš Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās mēs esam piedzīvojuši tik lielu bēgļu pieplūdumu. Grieķijas valdība īsteno konkrētus pasākumus, lai uzlabotu situāciju. Tā ir izziņojusi jaunu nacionālo stratēģiju, lai aizsargātu nepilngadīgus bēgļus, kur ir ieradušies, un ir paredzēts arī um, pārvietot šos bēgļus uz kontinentālo um, Eiropa. Šādā veidā ir tikuši pārvietoti jau liels skaits bēgļu. Austrum um, vidusjūras ceļu izmantojošo bēgļu uh, skaits ir palielinājies. Bija vairāk nekā 40 tūkstoši nelikumīgi robežu šķērsošanas gadījumu pa rietumu Balkānu ceļu, kas ir palielinājies uh, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uh, Spiediens par šo, eh, spiediens eh, šajā robežu čērsošanas zonā ir palielinājies. Mūsu prezidentūra turpinās eh, pievērst milzīgu uzmanību bēgļu situācijai un centīsimies uzlabot mūsu spēju tikt galā ar šo situāciju, lai pienācīgi aizsargātu bēgļus jo vairāk nekā 8000 šobrīd atrodas ziemeļu austrumos. Taču situācija uzlabojas pateicoties tam, ka tiek nodrošināta pienācīga bēgļu uzņemšana. Nesen notika eh, sanāksme kopā ar Bosnijas attiecīgo ministriju pārstāvjiem. Uh, Un mēs runājām par to, ka būtu jāpātrina readmisijas procedūra, jānostiprina robežu kontrols, jeb patrulēšanas eh, pasākumi un jāizteno pārējie pasākumi. Ministri vienojās arī nostiprināt sadarbību, cīnoties arī pret um, nelikumīgu bēgļu pārvadātāju tīklu Ministrs Radončišs uh, eh, informēja, ka pietrūkst robežu uh, eh, sargu, lai nodrošinātu pienācīgu robežas uh, kontrolēšanu. Un Eiropas Savienība arī turpmāk atbalstīs Bosniju un Hercegovinu, lai nodrošinātu drošību uh, visiem bēgļiem, tā skaitā arī visneaizsargātākajiem, vienlaikus cenšoties rast ilgtspējīgu risinājumu. Mēs arī turpmāk atbalstīsim visus mūsu partnerus uh, Rietumu Balkānos. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka imigrantu pieplūdums pie mūsu robežām tiek pienācīgi pārvaldīts un lai cilvēku cienīgi apstākļi tiek nodrošināti. Mēs Jau kopā ar Grieķijas valdību cenšamies rast risinām jaunā likumdošana, kas ir stājusies spēkuma, spēkā Grieķijā, tai vajadzētu atvieglot situāciju. To bēgļu skaits, kur tiek nosūtīti atpakaļ, ir ļoti neliels. Un Grieķijas valdības plāns Nosūtīt atpakaļ 10 tūkstošus bēgļu līdz 2020. gadam ir ambiciozs, bet to ir iespējams panākt ar pienācīgu Eiropas Savienības atbalstu un pienācīgu sadarbību ar Turciju. Lai situācija tiktu labi pārvaldība, ir svarīgi, lai mūsu partneri Rietumu Balkānos uzlabotu savas pārvaldības kapacitātes, tā skaitā arī atpakaļ nosūtīšanas gadījumā un lai tiktu noslēgt nepieciešamie atpakaļ uzņemšanas nolīgumā ar trešajām valstīm un tiktu uzlabot vīzu politika. Mēs esam gatavi viņam palīdzēt šajos uzdevumos ar visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, kas attiecas uz centrālu vidusjūras ceļu. Situācija, kādā ir bēgļi Lībijā, ir pasliktinājusies, ņemot vērā iekšējo konfliktu, kas šobrīd um, pastiprinās valstī. Uh, Atsevišķi Eiropas Savienības dalībās kopā ar ECHR ir nodibinājušas īpašas programmas un Eiropas Trasta fondu. Mūsu mērķis ir nodrošināt uh, brīvprātīgu atgriešanos un sniegt humanitāro ārkārtas palīdzību, un tas tiek darīts ievērojumā līmenī. ANO bēgļu uh, fonds uh, cenšas nosūtīt atgriezt cilvēkus atpakaļ, un tam ir nepieciešams pienācīgs atbalsts no mūsu puses, ņemot vērā konfliktu Lībijā. Noslēgumā